efektīvāks tiesība akts, ja parlaments par to nobalsos trešdien. Lielas paldies! Paldies! Tādējādi noslēdzam šīs diskusijas. Balsojums notiks uh, 2012. trešdien. Devo fare alcuni annunci. Vēl daži paziņojumi. Sākotnēji vēlos paziņot, ka no uh, Vācu kompletējiem iestādēm ir saņemts arī pieprasījums par de, um, parlamentāra imunitātes atsaukšanu godētājiem Elmāra Broka kungam atbilstīgi 6. pantam 2. punktā. Šis lūgums ir nosūtīts uh, kompetentai jūrī komitejai. Tad vēl prezidentūra saņēmusi no progresīvās uh, sociāla demokrāta alianses. Uh, kā arī no Aldes un, pierakst, un nereģistrētajiem deputātiem arī attiecībā uz uh, deputātiem, kuriem ir arī sarakstīs publicēts. Tiecībā uz iepriekšējo protokolu iebildumu nav minēts. Un tagad darba kārtībā viens minūtes runas pār politiski aktuāliem jautājumiem. Lūdzu ļoti skrupulozi ievērot savu minūti. Un tagad vārds Nikulesku kunga minūte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să-mi Paldies, priekšsēdētāji, vēlos paust savu sātraukumu par Rumānijas pievienošanos uh, Schengen zonai un par ārkārtīgi lielo uh, ažiotāžu ap to. Nedomāju, ka šeit tiesiskie kriteriji būtu jājauc ar Rumānijas iestāšanās kritērijiem. Rumānija ir gatava iestāties Schengen zonā Rumānija nav un nebūs noziedznieku eksporta valsts. Mēs nevaram pieņemt šādu nosodījumu arī attiecībā uz uh, rumāņiem ārvalstīs un ka šādējādi tiek nosodīti segmentizēt visi Rumānijas iedzīvotāji. Es gribētu, lai nākamā pavasara balsojums būtu politisks balsojums un balstīts uz objektīvu korektu izvērtēm, lai tur nebūtu nekādu uh,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 par NATO stratēģiju, kas ir pieņemta Lisabonā, norādas to, ka alianses ir gatava atbildēt uz jauniem izaicinājumiem. Tas, kas ir svarīgi šai sakarā, ir tas, ka rīt šo um, NATO attiecību vienreizēm specifika un arī jautājums par uh, Eiropas drošības interesēm. Jānodrošina nu, uh, pārskatāmība un arī katra uh, puses. Uh, interešu ievērošanu. Man ir ļoti svarīgi, ka mēs darbojamies sinerģijā, lai mēs novērstu jebkādu darbu pārklāšanos, jo īpaši attiecībā uz civilajām misijām. Mm, tādējādi mēs tiešām iztērētu mūsu un arī NATO resursus. Ir nepieciešams arī ietaupīt attiecībā uz līdzekļiem. Tas, kā mēs varam arī aizsargāt, nodrošināt sadarbības ar dažādām institūcijām, arī konsus, eh, samierināšanās procesu un diskusiju uh, Jāsīt, tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, ir svarīgi padziļināt skatīt šo jautājumu. Liels paldies! Bušai kungs! Mulțumesc, doamna președinte! Paldies, priekšsēdētāji! 28. novembrī Moldāvijas republikā notika ārkārtas vēlēšanas, jo Eiropas integrācijas alianse ir pie varas jau vairāk nekā gadu un ir ticis paveikts ievērojams progress, reformējot šīs valsts sabiedrību. Eiropas alianse ir parādījusi savu vēlmi uzņemt eiropeisku kursu, un ņemot vērā to Eiropas Savienība atbalsta ar gan politiski, gan finansiāli um, Moldāvijas republiku, un es ceru, ka 28. novembrī paredzētās vēlēšanas palīdzēs šai valstī attīstīties uz tiesiskas valsts pusi un visbeidzot pievienoties Eiropas saimē, kurai es ceru tā kādu dienu varēs pievienoties. Paldies! Paldies, un tagad vārds Trianta Filides kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos nosodīt reģionu komitejas rīcību, kas attiecas uz uh, fotografiju uh, izstādi, kur organizē Kiriņakas municipalitāte. To ir okupējuši um, turki un ir redzama reliģisko pieminekļu nopostīšana un tāpat arī uh, citi um, skati, kas liecina par šī reģiona vēsturi. Uh, mērķis ir noslēpt ar uh, grieķu un kristīgās kopienas klātbūtni šīs, uh, eh, šī reģiona vēsturē. Turcija ir izdarījusi spiedienu, tātad okupācijas spēki ir izdarījuši spiedienu, jo runa ir par valsts iekarošanu un kultūras mantojuma nopostīšanu. Mēs aicinājām um, izbeigt šo izstādi un pārtraukt to. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Paftan kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Īrijas uh, glābšana acīm redzot, nebūs pēdējā šajā e, eirozonā par spīti tam, ka valsts šobrīd novilcinās uh, bet īrijas problēmas ir atšķirīgas no Grieķijas problēmām. Atēnās runa bija par fiskālo bezatbildību un korupciju, bet Dublina ir cietusi no banku darbības. Šķiet, ka arī Portugāla šobrīd cieš un uh, cīnās palikt virs ūdens, tāpat kā Spānija. Kas šīm valstīm ir kopīgs? Kopīgā uh, valūta, kas ir balstīta uz ideoloģiju, nevis ekonomisko saprātu. Un tas, ka viss risks tiek likts uh, vienā, vienu vietu, noved pie šādas situācijas. Paraudzieties uz Šveici, kas joprojām var nodrošināt savu neatkarību un uh, organizēt tirsniecības attiecības ar Eiropas Savienību. Palīdzība Portugālei nozīmē to, ka palīdzības apjomi ievērojami palielināsies. Un, protams, ka vienīgā izvēle ir EU eitanāzija. Paldies, un tagad vārds Ernauzer kungam. Paldies priekšstādātājiem! Es vēlētos runāt par īrijas jautājumu un par ķeltu tīģeri, kas ir kļuvis par slimnieku. Patiesību sakot, tā ir monetārā sistēma, kas ir atbildīga par to, ka privātās bankas pumpē milzīgus naudas apjoms, tas viss izraisa milzīgu inflāciju un traģiskas sekas sektorā. Mēs saskaramies ar sistēmisku krīzi un mums neizdosies to atrisināt, inicējot milzīgas naudas summas sistēmā, kura nedarbojas pienācīgi, un tas, kas mums ir nepieciešams, ir drīzāk eh, grozīta sistēma, pārveidot sistēma. Mums ir nepieciešams panākt to, lai valsts var iejaucas, lai tā pati rada savus naudas līdzekļus un lai tas viss būtu savietojams ar uh, tirgus ekonomiku. Bet, lai to paveiktu, ir nepieciešama politiskā griba un politiskā drosme. Un mēs nevaram ļauties tam, ka banks mūs vaz aizdeguna. Paldies! Paldies, un tagad vārds Tokeškungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, cienījamie deputāti, man šķiet, ka Eiropas parlaments nevar klusēt šajā brīdī, kad mēs pieminam 95. gada dienu eh, armēņu genocīdam, kur paveic turki. Ar lēmumu, kas tika pieņemts un saskaņā ar šo lēmumu Eiropas parlamentam ir jāatceras un jāpiemin šie te 1,5 līdz 2 miljoni armēņu, kas šādā veidā tika noslapkavot. Situācija var salīdzināt ar tautas, tautu iznīcināšanu piemēram, holokaustu un to, kas notika bijušajā padomu savienībā. Kopumā 22 valstis ir darījušas zinām savu viedokli un ir atzinušas šo uh, holokaustu, bet deputāts Mēsešmits savā lēmumām gal galā nav iekļāvis šo atbalstu un šī iemesla dēļ es aicinātu prezidentu Buzeku darīt visu iespējamo, lai Eiropas Savienības dalībvalstis atzītu šo armēņu genocīdu, lai eh, vainīgie tiktu tiesāti un lai tas tiktu ierakstīts kā saistošs priekšnoteikums dalībvalstīm, kas cenšas iegūt iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Blūms kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! 90 jauni rumāņi uzskata, ka um, ekonomiskā situācija valstī pasliktinās un tikai 30% jauniešu apgalvo, ka viņi nevēlas emigrēt. Ar augu samazināšanu valdība ir tikai veicinājusi to, ka um, prāti uh, atstāja valsti. Uh, pēc sociāldemokrātu iniciatīvas lielākā daļa jauniešu tagad ir palikuši bez darba, pat ja viņiem ir viss nepieciešamā vēlme veidot Rumānijas sabiedrību. Es esmu pār darba mobilitāti, mobilitāti darba tirgū, bet valdībai Bukarestē ir jārada darba vietas, lai šie jaunieši varētu izmantot savu izglītību. Es vēlētos nodot vislielāko atbalstu, atbalstu signālu uh, studentu organizācijām. Paldies! Paldies, un tagad vārds Bilbao kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Zvejas kuģi, kas zvejo Indijas okeānā cieši no pirātu uzbrukumiem. Pēdējo nedēļu laikā ir piedzīvot desmit šādi uzbrukumi vairākos eh, šīs jūras apgabalos un zonās. Šie uzbrukumi arvien biežāk notiek tālu no krastiem, un pirāti izmanto kuģus, kurus ir konfiscējuši šādu uzbrukumu rezultātā. Un eh, jāsaka, ka zvejas kuģi ir ļoti viegli ievainojami. Tāpēc mums ir jācenšas uzlabot koordināciju, jo mums līdz šim nav izdevies pārtvert pirātu uzbrukums. Mums ir tāpat jāseko tam, kā tiek īstenots Eiropas parlamentā pieņemtās rezolūcijas šajā jomā, mums ir nepieciešams eh, vairāk atbalsta un vienošanās ar piekrasts valstīm, lai varētu tiesāt pirātus, jo pirātu darbībai ir milzīgi ietekme uz mūsu zvejas flotes darbību un arī uh, eh, milzīgi ietekme uz valstīm, ar kurām esam noslēguši līgumus. Paldies! Paldies! Ar vārds Rosīkungam. Priekšsēdētāji! Es vēlētos eh, nosodīt to, kas ir noticis Kipras okupētajā zonā, proti izstāde, kas notiek reģiona komitejā un kas tur notiek no 17. līdz 27. novembrim. 17. novembrī komunikācija ģenerāla direktorāta pārstāvis lika um, izstādes organizatoriem pārtraukt šo izstādi, uh, apgalvojot, ka um, sa, tās saturs nebija pieņemams. Es nosūtīju attiecīgu vēstuli un redzēju, ka nebija nekāda atšķirība starp to, kas tika pirms izstādes atļauts un kas izstādē tika izstādīts. Galu galā attiecīgās uh, nodaļas uh, pārstāvis tik, lika svītrot vārdus okupācija Es attiecīgi sazinājos ar pārstāvjiem, bet neviens nevēlējās ar mani runāt pēc tam, kad e, bija nosodījis e, notikušo izstāde tomēr tika atklāta, un kolēģis uzskata, ka notikušais tik tiešām ir nopietns incidents. Paldies! Paldies, un tagad vārds Tūdar kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cu dictatura comunistă, dar... E- Dāmas un kungi, diemžēl Rumāna ir kļuvusi par um, mafijas upuriem. Pieci tūkstoši cilvēku ir tikuši noslapkavoti un slepkavs nav izdevies atrast. Rumānija ir mafiozo organizācija paradīze. Uh, jo viņi var tur darboties nesodīti. Protams, ka uh, ir labi tas, ka uh, Berlīns mūris ir, kri, ir sabrucis, bet žēl, ka tas ir sabrucis pār mūsu galvām. Jāsaka, ka Drakula ir atmodināts no jauna, un mēs nezinām, kā no viņa tikt vaļā. Grācie, la parola. Paldies, Kuncātkos, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nesenā laikā mēs redzam, ka pār Eiropas uh, Savienību peld dimēlni mākoņi. Mēs redzam, ka vēlēšanās uzvar uh, uh, galēji labējie rasistiskas partijas, un tas ir novērojams vairākās uh, dalībvalstās, lai skaitā arī Zviedrijā. Mēs nevaram to ignorēt. Ekonomiskā krīze, imigrācijas problēmas Nu, veido tādu sajaukumu kokteili, kas veicina ekstrēmismu attīstību. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ļoti grūti atrisināms. Tādējādi galē labējās pār, partijas eh, ir jāpatur mūsu uzmanības centrā, jo tā ir visu mūsu atbildība, tā ir mūsu misija. Mums ir šīs mākonis jāmazina, pirms tas eh, pārvēršas vētrā. Mums ir jāveicina koordinācija, jāorganizēs, lai cīnītos pret šo konkrēto problēmu, kā piemēram imigrācija kur ir jāsadarbojas dalībvalstīm savā starpā. Mums ir nepieciešama jauna iniciatīva lai cīnītos pret uh, ksenofobiju un rasismu šajā krīzes pieņemtajā Eiropā. Liels paldies! Kelnī kungam vārds lūdzu. I'm well aware that the eyes of Europe are on my country's. Godētie, eh, mēs zinām, eh, kā krīze manā valstī radīja alkatība. Un tas nāk par uh, slikts sabiedrībai. Taču krīze arī uh, radīja tas, ka trūka nosacījuma eh, noteikumu banku nozarei. Pagājušajā jūlijā bank, eh, komisija arī eh, pārakstījās par eh, banku attīstību un noteikumiem īrijā. Esmu ļoti dusmīgs, ka manam valsts nonākuši šajā situācijā un augstu novērtēju arī solidaritāti, kur ir nu, parādījuši arī mūsu kolēģi visā Eiropā, lai atbalstītu mūsu ekonomiku. Taču mēs uzskatām, ka esam krustcelējis attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni. Īrija ir lielā mērā suverēna nācija un jebkāda Eiropas dikta aktivitātes pārtiecībā uz īrijas, piemēram, fiskālo politiku eh, pārkāp ļoti bīstamu līniju, runājot par modernu nāciju valstu pastāvēšanu mūsdienu Eiropā. Paldies! Paldies! Vārds Harkins kundzē lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Jā, es ļoti daudz runāju par e- esošo ekonomisko krīzi, bet tagad gribu nākt no citas perspektīvas. Mēs uzklausījām Žanklo Trišē un arī Olī Rēnu, kurš runā par uh, e, izmaiņam, kāds ir nepieciešamības e, attiecībās uh, nodokļu politikā Īrijā, Portugālē un citur. Taču, ja mēs raugāmies uz rezultātiem no Eirobarometra uh, aptaujas, kas ir publicēta šodien, Tur 227 tūkstoši pilsoņi tika aptaujāti un arī tūkstoši īrijas pilsoņi tika aptaujāti par to, kā iziet no krīzes. Viens jautājums bija, tātad, kā pilsoņi uzskaita, kāda ir prioritāte, kā mēs varētu iziet no krīzes un 29% no Eiropas Savienības pilsoņiem, ja trešdaļa no īrijas pilsoņiem teica, ka būtu nepieciešams samazināt valsts izdevumus. Uh, un otrs arī veicināt ekonomisko izaugsmi. Otrakārt jautājums par politiskām prioritātēm norādījusi to, ka 50% no Eiropas Savienības un īrijas pilsoņiem atzīst, ka mums ir jācīnās pret nabadzību un sociālo izslēgtību. Liedzat, ka ir ārkārtīgi lielas atšķirības. Mēs neadekvāti nesniedzam atbildi pilsoņu uh, gaidā. Mums ir jāņem vērā viņu prioritātes. Lielas paldies! Baten! Uh, Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Rītdien, 23. novembrī, mēs svinēsim 4. gada dienu kopš um, Aleksandra Litvinenko nāves, Litvinenko nāves uh, Londonā. Viņu nogalināja uh, Krievijas valsts uh, elementi un valsts finansēts terorisms un arī tāds uh, Pauli, tad Lugovais uh, Kurtāns. Uh, un Sokoļenko trīs aizdomās turā, tie ir brīvi Krievijā, kur pretīm Litvinenko nāmas skatījums netiek attiecīgi izmeklēts. Arī sasaukt nepieciešamā ekspertīze, lai veirētu izmeklēt šā, šo nāves gadījumu. Arī aicinu Brītu iestādes. Uh, organizēt nepieciešamo izmeklēšanu, saukt tiesu, lai varētu identificēt uh, vainīgos un nāvis iemeslus. Litvinenko kungs bija brītu pilsonis, kurš nogalināts Lielbritānijā, un tas ir mazākais, ko var sagaidīt viņš un viņa ģimene. Uz to viņam ir tiesības. Paldies! Un tagad Zabārskas kundze. Grācies, ņorā prezidenta. Paldies, priekšsētājs kundze, godātie kolēģi. Nedēļu atpakaļ komisija publicēja savu ziņojumu par um, iestāšanās procesu Balkānu valstīs. Um, nosacījumi noteikti sa, sarunas vēl nav uzsāktas, kādēļ mēs uz, eh, neskatām atbilstīgi, piemēram, eh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, vairāk kā 80% tā eh, mācās universitātē, un jau seši gadu ja, jauni bērni mācās angļu valodu tur. Uh, Komisija min progresu cīņā pret korupciju, stabila valdība tur arī ir un uh, labs politiskais dialogs. Maķedonija ir ievērojusi visas krī, Kopenhāgenes kritērijas. Maķedonija ir pelnījusi kļūt ar Eiropas Savienības dalību valsts. Mums ir jārunā par neatrunātiem jautājumiem sarunu procesā. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība mazinās uzticību savu pilsoņu acīs un arī citu acīs. Paldies, Greiler! Uh, kungs. Lūdzu. Merci, Madame Prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, runājot arī par Kamerūnas, Kamerūna eh, valdības eh, spēcīgo ekonomisko taupības eh, politiku, netiks finansēt, zinām, arī jūras spēku aktivitātes, un tas varētu arī nodarīt ārkārtīgi lielu kaitējumu, jo jūras flots nozarei. Tā ir ļoti, jo runa ir par Lamānšu, kas ir viens no aktīvākajiem tirsniecības ceļiem pasaulē. Līdz šim finansējums ir palīdzējis novērst kādus negadījumus, un tas attiec uz Eiropas Savienības teritoriju un vidi. Valstīm ir jāfinansē uh, šī tiesniecības ceļa drošības nodrošinājums komisijai. Tas ir jāskata. Eiropai nepieci, jā, ir jāizveido integrēta jūras politika. Grazie. La parola all'onorevole Uģas. Paldies, Uģas kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Voglio portare a conoscenza dei colleghi, dei cittadini. Del... Paldies, priekšsēdētāji 86, chiedendo la protezione dell'acqua come bene pubblico. Es vēlējos eh, jums pastāstīt par uh, to, ka mūsu valstī tiek vākt paraksti par to, lai pierādītu, ka visiem ir tiesības uz tīru dzeramo ūdeni un ka ūdens piegāde ir labas pārvaldības paraugs. Un tie ir principi, kas ir tuvi ļoti daudziem Itālijas pilsoņiem. Un e, visi referenti ir parakstījuši šo apelāciju, lai ūdens kļūtu par e, publiski pieejamu preci par labumu, un šī cīņa skar patiešām visus. Un kopīgi ar kolēģiem no zaļo politiskās grupas, no sociālistu grupas un zaļo grupas mēs esam šādu iniciatīvu parakstījuši un varam baudīt eh, parlamenta vairākumu atbalstu. Mēs vēlamies eh, savākt vismaz eh, pusi no Eiropas parlamenta deputātu parakstiem, lai ūdens būtu pieejams visiem, nevis uh, tikai līdzeklis peļņas gūšanai. Paldies! Svētdien notiks parlamentārās vēlēšanas Moldāvijā, tās ir ārkārtas vēlēšanas, un būs jāizdara izvēle starp komunistiem un demokrātiskiem spēkiem. Demokrātiskie spēki, kas šobrīd ir apvienojušies uh, Eiropas aliansē, ir panākuma ķīla tam, ka uzsāktās reformas turpināsies. Demokrātiskajiem spēkiem ir jāpaliek vienotiem gan pirms, gan pēc vēlēšanām. Šīm svētdienas vēlēšanām ir jābūt godīgām un vēlētājiem ir jābūt iespējai piekļūt informācijai. 2009. gada eh, dramatiskiem notikumiem nevajadzētu atkārtoties demokrātiski spēki nevar nākt pie varas ar vēlēšanu manipulācijas palīdzību. Tie būs Moldāvijas iedzīvotāji, kas balsos, bet mums, Eiropas deputātiem, ir jāatbalsta viņi, sniedzot viņiem savu solidaro atbalstu. Paldies! Paldies, vārds Digrandes kungam. Priekšsēdētāji, paldies! Nesen Bagdādē. Eh, notika uzbrukums eh, Kristīgai baznīcai un tik, notika uzbrukums cilvēkiem gluži vienkārši tāpēc, ka viņi ir kristieši. Alkaida uzņēmās atbildību par šo uzbrukumu ar zinām lepnumu. Notiek uzbrukumi kristiešiem um, arī Marokā, Indijā, Nigērijā un citviet. Tā, piemēram, nesen notika uzbrukums Kairā pie kādas baznīcas durvīm. Cik ilgi mēs vēl turpināsim tolerēt notiekošo? Buzēkungs nāca klajā ar savu paziņojumu, bet mēs tikai nosodām teroristiskos aktus. Kāpēc mēs nepieminam to, kas tam visam ir pamatā? Proti, ka runa ir par kristiešiem, jo tieši tas ir visu šo uzbrukumu pamatā. Es nedzirdēju neko no Erdogan puses un citiem pārstāvjiem. Tas viss liecina par to, ka mēs neesam pietiekami drosmīgi. Falači uz, bija pietiekami drosmīgs, lai nosodītu to, kas notiek mūsu kompleksiem pārņemtajā Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Jotovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Izglītība ir 2020. gada stratēģijas prioritāte. Un mēs esam atbildīgi par to, lai šī stratēģija tiktu pienācīgi īstenota. Bulgārijas valdība īsteno pret nacionālu un pret eiropeisku politiku zinātniskās pētniecības jomā, Bulgārija atvēl tikai 0,6% zinātniskajai pētniecībai un attīstībai. Bulgārijas zinātņu akadēmija tiks likvidēta. Runa ir par iestādi, kas tika izveidota um, padomu jūga laikā, un tajā tika sagatavot vairāk nekā 55% Bulgārijas zinātnieku, kurus atzinīgi novērtējusi visa pasaule. Bulgārijas valdība nerod nekādu izēju šajā krīzes situācijā un vēlas slēgt zinātņu akadēmiju. Tas viss apdraud izglītību un kultūru Bulgārijā. Paldies! Paldies! Vārds Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ko dara Eiropas komisija. Viņi pietiekami daudz nekonsultējas ar mums. Es esmu organizējusi uzklausīšanu par šo jautājumu, tas notika pagājušajā nedēļā, un ir ļoti daudz neatbildēt jautājumu par šo direktīvas priekšlikumu. Komisija atsakās iesaistīties konsultāciju procesā ar parlamentu. Es domāju, ka iesaistītām pusēm noteikti vajadzētu uzzināt, kādā veidā darbojas komisija. 40% no. E, no Eiropas. A my musimy bardziej włączać naszych obywateli, w tym środowiska eksperckie, w tworzenie... Mēs runājam par 40% darbu, e, uz kuriem vairs neatiec e, intelektuālā īpašuma tiesības. Mums noteikti vajadzētu izmantot e, savas tiesības. Paldies! Es tagad došu vārdu Grotes kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums jārunā par demokrātiju un sociālo mieru Eiropas Savienībā jau veselu mēnesi atlasa rūpnīcas darbinieki streiko, viņi vēlas, lai tiktu nostrāts darba koplīgums un viņiem tiktu garantēts drošas darba vietas. Diemžēl uzņēmuma vadība pilnībā atsakās sarunāties ar arotbiedrību metālu un ar uzņēmuma valdi. Un Eh, līdz ar to darbinieki tiek ie, iebaidīti, un es prasu, lai izpildu direktori Filipo kungs uzņemtos atbildību un beidzot nosēstos pie sarunu galda. Uh, līdzlēmšana un demokrātiska iesaistīšanās ir galvenie principi, kas jāievēro Eiropas Savienībā. Ja dalībnie, darbinieki tiek pieņemti uh, Eh, darbā un atlaisti pēc eh, patikas, tad eh, īstenībā tas nāk par ļaunu mūsu demokrātijā. Paldies! Prēdis kungs. Mēs šiem finimā, divi mūsu lēzīgs. Divi vārdi par Kodivārā notikušajām vēlēšanām, jo es piedalījos arī Eiropas Savienības novērošanas komitejā šajā valstī. Kopš oktobra sākuma tur ir vairāki simti novērotāji no 26 valstīm, kur ir visā Kodivāras teritorijā. Pirmā vēlēšana kārta notika 31. oktobrī bez uh, pārkāpumiem, bez vardarbības Arī nedaudz novēloti paziņot rezultātu, bet nu kopumā nekāda liela pārkāpuma nebija. Otra kārta ir iecerēta nākam svētdien. Izskatās, ka šī kārta nu būs tā kā sāka, jo bija jau arī konfrontācijas ielās, kampaņa kļūsi agresīva, tā skaitā arī attiecībā uz mūsu novērotājiem. Bieži vien šie novērotājiem tiek liekts darīt viņu darbu. Uh, beigt, tad, tad eh, izsekot un kontrolēt, ka notiek šī kampaņa. Tā tad ir jāievieš kārtība, lai varētu nodrošināt vēlēšanu norisi ļoti svarīgi arī aizsargāt mūsu novērotājs līdz svētdienai un arī pēc svētdienas. Paldies! Paldies! Un tagad darba kārtībā runāsim par eh, lē, eh, ziņojumu par. Sabiedriskā aprēdz digitalizācijas laikmetu dualās sistēmas nākotni. Un tagad vārds eh, Belē kungam, lūdzu. 4 minūtes.